Good morning, everyone. Labrīt visiem. Esat sveicināti turpinājumā mūsu iepriekšējā ekonu un budžeta komiteja kopējā sanāksmē. Mums ir tikai viens punkts, kas ir jāskata - Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijas izveide. Tālāk nemaz nekavējoties, sāksim uzreiz ar pašiem referentiem. Mums ir aptuveni 40 minūtes šim punktam. kas paredzēts šim dosijai. Tāpēc sākšu ar to, ka došu vārdu sociāldemokrātu uh, referentei Pervanšai Beres. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos, ka mums ir iespējama viedokļu apmaiņa starp abām komitejām par iesniegtiem grozījumiem. To ir vairāk nekā 400, un līdz referenti arī ir iesnieguši virkni grozījumu. Un es uh, gribēju arī nedaudz pastāstīt par to gaisotni, kā mēs kopā ar Aimeru Bēgi iesniedzām grozījumus paši savam ziņojumu projektam. Pēc uh, pirmās viedokļu apmaiņas par ziņojumu projektu. Un mums tāpat bija arī kontakti ar Eiropas komisiju, ar uh, starptaut, starptautisko valūtas fondu, un tas arī, nu, saskan ar mūsu pausto viedokli tāpat, ņemām vērā arī eh, to, kas notiek padomē, un tādēļ mēs nolēmām komisijas priekšlikumu paplašināt, jo šeit uh, balstoties note uz noteiktiem nosacījumiem, ja dalība valsts uh, saskaras pēc noteiktiem kritērijiem ar uh, nodarbinātības problēmām, uh, bezdarba pieaugumu, tad var veikt stabilizācijas pasākumus. Atbalstot investīcijas, mēs ierosinām to saglabāt, bet vēl papildināt ar iespēju uh, stimulēt ne tikai piedāvājumu, bet arī pieprasījumu, atbalstot nacionālās uh, bezdarba apdrošināšanas sistēmas. Tā būtu sava veida pārapdrošināšana, kas nav pretrunā ar dalību valstu uh, tiesību normām. Uh, Un e, tāpat laikā tas var darboties kā tāds e, spēcīgs automātiskās stabilizācijas faktors. Mūsuprāt, šis priekšlikums ir ļoti nozīmīgs un uh, ir jāpieņem steidzami, jo, ja palūkojamies uz to, kas notiek padomē, tas mūs nedaudz satrauc. Visi atzīst, ka šis mērķis ir svarīgs Eirozonai, bet šī problēma būtībā netiek risināta Un, ja mēs saskārtos ar nākamo krīzi vai satricinājumiem un nebūtu šīs stabilizācijas funkcijas, nu, tad šāda situācija, mūsuprāt, nebūtu saprātīga. Un uh, vēl es gribētu norādīt, ka esmu iepazinusies ar kolēģi iesniegtiem grozījumiem, to darījām kopā ar Raimeru Bēgi. Uh, daži priekšlikumi mums uh, šķiet visnotaļ noderīgi, bet, nu, pamatā Tā kā mums izņēmumu kārtā šajā sasaukuma posmā eh, mēs eh, sadarbojamies starp eh, S&D un ETP, nu tad mēs esam vienojušies par tādu kopīgu pamatu. Jā, paldies! Paldies It īpaši par to, ka pieturējieties pie atvēlētā laika ierobežojuma, kaut arī es aizmirsu pateikt, ka tās ir četras minūtes. Tad... Bēgs kungs, četras minūtes. Jā, godātie kolēģi, izējas punkts mums kā līdzreferentiem bija tas, ko 17. gada februārī apstiprinājām pašiniciatīvas ziņojumā plenārsēdē. sēdē Kaut arī tur daži punkti bija strīdīgi. Un šobrīd strādājam balstoties uz normatīvu priekšlikumu no komisijas. Tie, kas e, vēlas izteikties par šiem instrumentiem, uh, un sūdzas par tiem, tad ir jāapzinās, ka šajā laikā mums ir e, darīšana arī ar e, daudzgadu finanšu schēmu. kas vienlaicīgi paredz eh, pagarināšanu un paplašināšanu attiecībā uz esošiem instrumentiem, un daži jauni instrumenti arī tiek veidot. Tas varbūt ir mazāk saistīts ar problēmām mūsu eh, ziņojumu, investīciju stabilizācijas eh, funkciju, bet runa ir par vispārēju saskaņotību parlamentu pieejā, un par to arī vajadzētu šodien diskutēt, līdzīgi kā tas notika pagājušā nedēļā pirmajā ēnu referents sanāksmē kā tas viss sadar kopā. Ir kohēzijas politika, ir ESF, e, lauku attīstība, kā tradicionāli instrumenti, kā tad tie tiks veidoti, kur ir nepieciešami papildinoši instrumenti. Mums ir Invest EU, e, kā turpinājums Junker plānam. Tad ir programma, par kuru e, kolēģi Gadie Zabal ir referente, kā tas iedaras kopējā sistēmā. Uh, arī dalītās pārvaldības vai centralizētas pārvaldības jautājums, vai tā ir pareizā pieeja kopā ar Eiropas pusgadu programmu, un kā mums eh, rīkoties tad eh, šodien apspriešamo ziņojumu. Ir kolēģi, kas saka, ka šajos eh, šeit mūsu komitejās ir jāapspriež šie instrumenti kopēji. Uh, Un to mēs arī šorīt, kā e, referenti, esam pauduši savu viedokli. Otra lieta, ko vēlos pieminēt. Protams, ka saņemot vairāk kā 400 grozījumus, redzam ļoti atšķirīgu pieeju. Savādāk jau arī nevar būt. Un ir tādi, kas atbalsta komisijas priekšlikumu, attīstot tālāk, e, un ir arī uh, Eh, ar grozījumiem eh, tik eh, apgrūtinoši to var visu izveidot, ka tas viss nemaz nedarbojas. Nu, tāda realitāte. Vēlos tikai norādīt sekojošo. Eiropas centrālās bankas atzinums iet komisijas priekšlikuma virzienā. Startautiskais valūtas fonds arī video konferencē ar ekspertiem pozitīvi teicās. 14 Vācijas, Francijas zinātnieki arī ir izteikušies par šādu pieeju. Es uzskatu, ka mums tad tas ir jāuztver nopietni. Vēlos arī norādīt, ka man izšķirošas ir divas lietas. Tas, tas arī parādās grozījumos. Un tas bija izējas punkts pašiniciatīvas ziņojumā. Uh, Runa ir par apdrošināšanas sistēmu ar skaidriem nosacījumiem, konverģence un citas lietas. Un budžeta plāns lielākam laika periodam. Un tur kolēģiem ir daži sarežģījumi saistībā ar atsevišķiem, atsevišķiem eh, formulējumiem par Un tur es aicinu paskatīties vēl uz piekto grozījumu. Un jautājums par investīcijām noteiktā ap, apmērā. Un, ja tas nenotiek, tad komisija ir jārīkojas. Tā arī ir daļa no šīs sistēmas, ko mēs vēlamies šeit eh, atbalstīt. Mūsu priekšlikums tad galu galā ir tāds, ka mēs cenšamies Eh, sasaukt eh, vēl pirms Ziemassvētku pārtraukuma otru N referents sanāksmi, lai kompromisu sagatavotu, bet decembrī eh, komitejā to vairs nevarēs balsot, nepaspēsim. Mums tad janvārī būs jāpieņem šāds lēmums. Paldies! Paldies, Begs! Uh, kungs, jūs e, izmantojāt papildus to minūtu, ko jūsu līdzreferenti jums atstāja. Paldies e, par šīm diskusijām. Tagad ēnu referenti izteiksies. Sāksim ar budžeta komitejas ēnu referenti no sociāldemokrāta e, Dos Santos kungs. Minutes, Divas minūtes. Eh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Līdzreferenti jau labi aprakstīja šo ziņojumu. Tas ir svarīgs ziņojums un saistīts ar debatēm gan ekon, gan budžeta komitejā. Mana kopējā nostāja ir tāda, ka es uh, atbalstu priekšlikumu un Peronš Beres un Raimer Bögas izvēlēto pieeju. Tomēr man ir dažas problēmas saistībā ar metodiku, Eh, piemēram, eh, šī ziņojuma mērķis, kā ir formulēts. Es saprotu Peronš Beres izvēlēto pieeju, es saprotu viņas grozījumu motivāciju. Eh, biju gatavs atbalstīt lielāko daļu no viņiem ekonomikas un budžeta komitejās. Šeit ir mums darīšana ar ļoti sarežģītu materiālu un mēs dažkārt nevarējam atrast e, labus kompromisus ierobežotā laika periodā, tāpēc arī tika atlikts balsojums e, komitejā. Manuprāt, tas arī parāda, ka ir nepieciešams e, detalizēt skatīt šo ziņojumu. Kā budžeta komitejas ēnu referents pats esmu iesniedzis dažus grozījumus. Es jau norādīju, ka es, ierosin, e, ka es piekrītu daudziem ierosinātajiem ekon grozījumiem. No budžeta komitejas mani grozījumi bija koncentrēti uz trim galveniem aspektiem. Pirmkārt, kritērija piekļuvēja fondam, nodarbinātība un izaugsme, Es domāju, ka tās varētu būt alternatīvas. Vai nu viens, vai nu otrs. Bet daudzos gadījumos tas, protams, sakritīs. Otrakārt, jārunā par fonda kapacitāti. To vajadzētu ievērojami palielināt. Es uh, runāju par tādu finansējumu, kas ievērojami pārsniedz komisijas sākotnēji ierosināto. Un ar um, saviem grozījumiem es ierosinu koncentrēties uz Eirozonas valstīm un tām, kuras taisas pievienoties Eirozonai. Tie ir, tie, tāda nu bija mani grozījuma, un, kā jau norādīju, varu atbalstīt lielāko daļu no ekona grozījumiem. Paldies Dušs Santošs kungam, ekona EPP Murašan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks redzēt jūs šeit, priekšsēdētāji krēslā. Pirmkārt vēlos pateikties Pervanšai Bēres un Rambögē par šo ziņojumu. Šis ir ļoti sarežģīts dosie, Tur arī ļoti atšķirīgi viedokļi, tāpēc vēlos pateikties viņiem, ka viņi ir sagatavojuši šo eh, ziņojumu projektu, cenšoties apvienot ļoti atšķirīgs viedokļus. Jā, ir ļoti liels grozījums skaits no dažādām politiskajām grupām. Es esmu EPP Ekon. Vēnreferents eh, mūsu koordinators vien ir 20 grozījums aptuveni iesniedzis. Kas EPP Ekon šeit ir svarīgi? pirmkārt jau atbilstība stabilitātes un izaugsmas paktam. Izveidojot šo EISF eh, funkciju, ir svarīgi noteikt svarīgākās, um, svarīgākos nosacījumus un stimulus, eh, izveidot instrumentu, kas palīdz dalību valstīm grūtībās. Tāpēc pirms sākas krīze vēlamies um, veidot un um, iedrošināt pareizu rīcību, iedrošinot uh, reformu īstenošanu, cīnoties ar bezdarbu pirms sākus krīze. Valsts nedrīkst atrasties arī pārmērīga deficīta procedūrā, jo mēs vēlamies atbalstīt tās valstis, kas savas publiskās finanses un mikroekonomiku organizē pareizi, bet saskaras ar smagu krīzi. Tāpēc eh, asimetrisko satricinājumu, jeb šoku definīcija ir ļoti nepieciešama. Un ierobežojums attiecībā uz kartējām valstīm ir viena trešdaļai. Jo, ja ir runa par to, ka ir skarts vairāk nekā trešdaļa no valstīm, tad jau nevar vairs runāt par asimetrisku triecienu vai satricinājumu. Uh, arī um, um, nenosaka to aizdevumu um, apmērs arī ir jāierobežo. Kas attiecas uz bezdarba apdrošināšanu vai pārapdrošināšanas schēmu, mēs to esam apsprieduši arī savā grupā. Tās, tā ir sarkanā līnija daudziem mūsu kolēģiem. Un vēlos norādīt, ka mums būs jānonāk. Ja pie vienotas nostājas savā grupā un arī šeit kopumā. Un priekšsēdētāji noslēgumā, ja mēs vēlamies ietekmēt padomi šajā svarīgajā dosijā, mums parlamentā nepieciešams skaidrs vairākums. Pieņemot pašiniciatīvu ziņojumu, mums bija 304 e, eh, balsoja pār, 255 pret, 68 atturējās. Tagad e, tas ir nopietni, koplēmuma procedūra, mums ir nepieciešams ietekmēt e, padomes nostāju, tāpēc strādāsim kopā, lai panāktu skaidru nostāju, viennozīmīgu vairākumu, lai mandāts, kas tiek piešķirts sarunvedējiem, būtu ļoti skaidrs. Paldies, Murašana kungs! Jūsu vārdi ir ļoti viedi, bet es atgādinu visiem pieturēties pie divām minūtēm, lai mums būtu iespējams nodrošināt patīkamu harmoniju šajā sanāksmē. Tālāk, divas minūtes. ECR e, budžeta e, referents Kalmerkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, atzīstu, ka abi līdzreferenti ir ļoti citīgi strādājuši, bet Vakar jau mēs diskutējām par līdzīgu pasākumu, un esmu simtprocentīgi pārliecināts, ka kārtējo reizi mēs absolūti nepareizā virzienā ejam. Šie pasākumi novirza no galvenās problēmas. Mēs regulāri stāstām, ka eiro valūta ir veiksmes stāsts, mēs ejam pareizajā virzienā, bet faktiski ik pēc pāris mēnešiem taisam jaunu instrumenti, sakot, ka mums vēl vajag to, mums vēl vajag šito. Un vienmēr tiek eh, ļaunprātīgi izmantots jēdziens solidaritāte. Jā, tas tiek nepareizi izmantots. Solidaritāte ir svarīga. Uh, Un ja kāda valsts eh, struktūrālu problēmu dēļ vairs nav spējīga apmaksāt savus rēķinus, savu banku sistēmu uzturēt tādā līmenī, kā nepieciešams, tas nav solidaritātes jautājums, ja cilvēki ir slikti saimniekojuši vai dzīvojuši pāri savām eh, spējām un līdzekļiem. Uh, Katra valsts var, protams, pieņemt savus lēmumus, bet tad viņam jāuzņemas arī atbildība un jāsamaksā savi rēķini. Un ja mēs tagad eh, īstenojam tādus pasākums, kā tagad plānojam, tad mēs šīs robežas eh, eh, nojaucam. Tā nav vairs nav solidaritāte, bet gan tāda savstarpēja atbildība, kopēja atbildība, un tā rezultātā jārunā par bezrūpīgas rīcības risku. Un esmu pret šādiem pasākumiem, jo tas ir arī absolūti necaurskatām. Paskatieties, eh, ko Eiropas centrālā banka jau ir uzsākus. Eh, nulles procentu politika jau ir salīdzinoši caurskatām, to vismaz var eh, redzēt, bet valsts aktīvu iepirkšanas programmā. Un Jā, jā, es saprotu, man jābeidz izteikšanās. Tad šobrīd tiek eh, domāts, ka varbūt vajadzēs glābt Itālijas banku sistēmu ar atsevišķu pasākumu. Nu, neviens vairs nevar saprast, kas tiek īsti darīts. Ir dučiem dažādu mehānismu, un tad eh, nav jābrīnas, ka nākamais vēlēšanās redzēsim rezultātu. Paldies, Kaumelkunga, Ekon, ECR, Lukas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Bēgas kungam pilnīgi taisnība. 14 Vācijas un Francijas zinātnieki ir izteikušies eh, aptuveni tā kā šis priekšlikums, bet šeit ir nepieciešama pareizā perspektīva, ņemot vērā, ka eh, Vācijā vien ir pāri pa 600 ekonomikas profesoriem, Francijā varētu būt eh, līdzīgi skaitļi, un no tā mēs varam secināt, ka pāri par tūkstots zinātniekiem domā atšķirīgi nekā minētie 14. Tas gan nenozīmē, ka viņi kļūdas, bet šeit ir kļūda, jo pirmkārt jau tādēļ, ka nav pareizais tiesiskais, eh, tiesiskā bāze izvēlēt šeit. Jo, eh, no, ir vēlme rīkoties ārpus kompetences. Atcerēsimies, ka 147. un 157. pāns ir kā tiesiskais pamats Eiropas Savienības kohēzijas politika, bet šeit eh, saturiski nav nekā kopīga ar kohēzijas politiku. Un tas, kas tiek ierosināts, ir veicināt publiskās investīcijas valstī, kuru skar augsts bezdarbs. Absolūti netiek e, pievērsta uzmanība tam, ka šeit ir runa par e, investīciju izmantošanu atpalikušu reģionu e, atbalstam. Līdz ar to ar kohēzijas politiku te šeit nav nekādas saistības. Un katras, eiro, katra eirozonas valsts, kas piesakās uz šādu mehānismu, tad jā, valsts, piemēram, pat Luksemburga varētu pieteikties kāds sakars eh, Luksemburgai būtu ar eh, atpalikušiem reģioniem Eiropas Savienībā. Kā mēs nodrošināsim, ka šis instruments tiek izmantots atpalikušu reģionu atbalstam, ja jebkura Eirozonas valsts var pieteikties uz šiem līdzekļiem. Tāpēc priekšsarētāji kungs vēršos pie jums un ekon priekšsarētāji, kurš diemžēl nav klāt šobrīd. <clears throat> Ir nepieciešams eh, pieprasīt parlamenta juridiskā dienesta atzinumu. Šeit ir, nepa, ir nekavējoties eh, eh, jāpārbauda tiesiskais pamatojums. Juridiskais atzinums ir nepieciešams. Šeit ir nopietnas bažas, ka mēs eh, rīkosimies neatbilstoši juridiski, ja šāds teksts tiks apstiprināts. Paldies! Paldies! Jūs par septiņām sekundēm īsāk runājāt nekā kolēģis. Un vienu minūti īsāk nekā. Uh, ETP un S un D referenti. Tā. Uh, tagad vārds Alde Ekona uh, ēnu referentam, jo šīs grupas budžeta uh, komitejas ēnu referents nav zālē. Tagad vārds tātad Tremos kungam. Godātie kolēģi, vakar mums šai pašā telpā bija diskusija ar Mario Draghi par uh, stabilizācijas funkciju eiro zonā. Jūs zināt, ka mūsu grupa vienmēr ir uzskatījis, ka ir jābūt uh, nosacījumiem. Uh, kas ir sasaistīti ar uh, ekonomiskās pārvaldības noteikumiem, kas pieņemti pēdējo gadu laikā. Un Mario Dragi arī runāja par to, kā stiprināt uzticību starp valstīm un panākt konverģenci. Un šādus uh, soļus mēs varētu vieglāk spērt uh, federālā līmenī Eiropā, ja būtu radīti atbilstoši apstākļi, bet arī liberāļu grupā saprot, ka atsevišķās dalība valstīs ir uh, piedzīvots uh, asimetrisks uh, šoks un ka ir bijušas nepieciešams publiskās investīcijas un mums ir nepieciešami atbilstoši instrumenti. Uh, liberāļu grupa atbalstītu automātiskas investīcijas, bet drīzāk, ja tās būtu saistītas ar uh, zinātnes pētniecības projektiem un, uh, nu, mm, jādomā arī par makroekonomisko efektu. Mēs nevaram rīkoties uh, kā pa vecam, būvēt atkal jaunas lidostas un ceļus un tā tālāk liberāļu grupa arī ir uzmanīga attiecībā uz šīm automātiskajām nodarbinātības schēmām. Nu, teiksim, ja valsts saskars ar asimetriskiem satricinājumiem, tad šeit rīcība krīzē arī var būt atšķirīga, un mēs e, turpināsim šīs debatas un e, pēc iespējas dosim savu ieguldījumu. Paldies, saka priekšsēdētājs nākamais. Nākamajā runātāja ir eh, zaļo grupa, vispirms Solekungs, kurš ir ēna eh, nu, referents budžeta eh, komitejā. Paldies! referentiem par viņu veikumu. Esam iesnieguši vairākus grozījumus. Mēs atbalstām priekšlikumu pamatojumu un uzskatām, ka tas ir tiešām nepieciešams priekšlikums, bet var arī uzlabot uh, šo priekšlikumu. Pirmkārt, šīs funkcijas apjoms ir ļoti pieticīgs, un mēs ierosinām palielināt vismaz eh, līdz vienam procentam no eirozonas IKP, kas būtu divreiz lielāks apjoms nekā līdz referenti ierosina. Tālāk par nosacījumiem Mēs uzskatām, ka būtu pamats iekļaut arī sociālos un vides kritērijas, ne tikai fiskālo noteikumu ievērošanu. Piemēram, at, mm, nu, vidus uh, posma 2020. gada mērķi ievērošana un uh, tālāk par uh, 26. 27. grozījums, ko iesnieguši referenti, nodrošina sadarbību starp esošo un jauno instrumentu. Mēs savukārt uzskatām, ka uh, šādas normas eh, varēja palīdzēs nākotnē palielināt eh, stabilizācijas funkcijas apjomu. Un eh, ka tas varētu darboties kopienas līmenī līdztekus Eiropas monetārajām fondam, un mēs uzskatām, ka jārunā par šādu uh, Uh, savstarpējo papildināmību. Tagad Lamberts kungam no uh, Ekon komitejas ēnu referentam. Es gribēju teikt Begas kungam, ka mums jāskatās uz šo priekšlikumu kopā ar Invest EU priekšlikumu. Un uh, šis Junkera plāns ir veicinājis lielu investīciju apjomu tieši tādās valstīs kā jūsu valstī, Vācija, kur jau tā ir pieejams liels investīcija apjoms. Un ne jau Vācijā un Beļģijā mums būtu jāstimulē investīcijas, jo šeit jau ir iespējas investēt pašas par sevi. Tā tad ir jārunā par to, kā tas viss tiek orientēts un mērķēts. Un, ja Nu, š, eh, mēs zinām, ka investīcijas joprojām ir nepieciešamas, un mums būtu jādomā par to, vai šie abi nosacījumi ir kumulatīvi. Mēs uzskatām, ka nē, ja jādomā par labāku orientāciju un būtu jāizslēdz dalību valsts, kur nodarbinātības līmenis ir virs eirozonas vidējā attiecībā uz šiem diviem kritērijiem. Mums būtu varbūt jāpadomā par uh, kritēriju noteikšanu saistībā ar uh, makroekonomiskā disbalansa uh, kontrolu tabulu. Un uh, mums ir arī jāprasa attiecīgs ieguldījums, ja tiek īstenota uh, Uh, nelabvēlīga politika, tad ir jāveic iemaksas šajā fondā, lai varētu koriģēt nepareizās politikas sekas. Tālāk par uh, investīcijām, kurām būtu tiesības saņemt atbalstu, mums ir jāorientē šīs investīcijas, lai palīdzētu cīnīties pret klimatu pārmaiņām, nevis lai tās veicinātu. Paldies, Lambert kungs. Tagad vārds GOE grupai. Vai Širdevans kungs ir zālē? Nē, tā tad arī otrs ēnu referents nav e, zālē. Tagad pārējām pa FDD grupas. E, neredzu nevienu no abiem ēnu referentiem zālē. ENF grupas pārstāvju arī nav no deputātiem ir tikai viens pieteicies debatēs uh, Rodrīgas skundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribēju uh, teikt, ka uzskatu, ka līdzreferentu veikums ir ļoti nozīmīgs un konstruktīvs, un ir svarīgi, ka Eiropas parlaments aktīvi rīkoja šādā izšķirošā brīdī Eh, kad tiek pieņemt lēmumu, kā pabeigt ekonomiskās un monetārās savienības eh, izveidi. Un, ja mēs gribam eh, sniegt atbildi uz asimetrisko satricinājumu risku, un to, mm, tas ir saistīts ar nodarbinātības līmeņa uh, pēkšņu pasliktināšanos, tātad tas ir viens no kritērijiem, bet varētu arī pēkšņi pasliktināties investīcija, tīpaši publisko investīciju rādītāji. Un mums jānorāda, ka izstrādājumais instruments ir uh, jāizmanto, lai atbalstītu dalību valstīs publiskās investīcijas, kas ir svarīgi makroekonomiskās izaugsmes dinamikai. Un tāpat svarīgi pārējai uz uh, zemoglekļa un viedu ekonomiku. Un mēs arī uh, sagatavojam atbilstošu grozījumu. Bet uh, Eh, kopumā atbalstām referentu ierosinājums un arī Santos kunga teikto par budžetu es atbalstu. Paldies Rodrīgas, Rodrīgas kundzei. Un tagad došu atkal vārdu Lukas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vēl gribēju runāt par diviem punktiem. Pirmais eh, Lamberta kungā teiktais, ka viņš sūdzējās, ka no Junkera uh, plāna lielākās uh, investīcija apjoms uh, e, plūda uz Vāciju, nevis uz citām valstīm, kur šīs investīcijas būtu vairāk nepieciešams. Nu, šeit es gribētu komentēt, ka mēs uh, nevaram vienkārši nu, tā piešķirt investīcijas konkrēti noteiktām valstīm un arī kolēģis Tremoza norādīja, ka arī pirms eiro eh, krīzes bija lielas investīcijas autoceļos, nekustamā īpašuma projektos, kas pēc tam bija pamesti un eh, šīs investīcijas neatmaksājās. Un komisijas priekšlikuma vājais punkts ir tas, ka automātiski tiek finansēts investīcijas, uh, nepārbaudot, vai tās būs uh, rentablas vai nē. Tātad nav nekāda kontrole par investīciju rentabilitāti paredzēta, bet tam būtu jābūt pamatam jebkurā e, investīciju piešķiršanai, noskaidrot, vai tās būs e, efektīvas, rentablas vai būs e, kāds reāls efekts. Un otrs jautājums ir vērsts jums, vai uh, abas komitejas varētu kritiski izvērtēt um, komisijas piedāvāto juridisko pamatu. Es uzskatu, ka šeit uh, šim priekšlikumam nav nekāda sakara ar minēto juridisko pamatu, un es gribētu jums lūgt tagad atbildēt, vai esat gatavi vērsties pie juridiskā dienesta, aicinot uh, izvērtēt šo uh, juridisko pamatu. Paldies, Lukas kungs, nu jūs kopumā jau esat runājuši četras minūtes. Es gribu teikt, ka nevaru runāt. Galtjerī kunga vārdā es nodošu šo jautājumu viņam un budžeta komitejas sekretariātam. Tagad Fernandes kungam vārds vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos eh, sveikt abus līdzreferents par šo priekšlikumu, ļoti konstruktīvas idejas tajā paustas. Un es domāju, ka tas tiešām varētu palīdzēt izveidot eh, lielāku uzticēšanos Eiropas Savienībā un veidot spēcīgāku monetāro savienību. Visiem ir skaidrs, ka šis instruments būs kā papildus instruments. Par eh, Junkera plānu runājot, varu tikai piekrist šeit jau izskanējušajam. 50 miljārdi eiro ir piesaistīti visā Eiropas Savienībā, bet raugoties uz eh, valstīm atsevišķi, tad kura valsts visvairāk ir guvusi? Tā ir Grieķija, tad Igaunija un trešajā vietā ir Portugāla. Tas savukārt nozīmē to, ka, ka tas ir instruments, kurš darbojas, instruments, kurš palīdz, palīdz valstīm, kurām ir bijušas grūtības piesaistīt investīcijas un finansēt būtiskāko. Uh, Vēl bez tam ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams pareizais sajaukums starp eh, plānoto, kas eh, turpinās darboties no 20. līdz 27. gadam, vienlaicīgi arī finansiālās stabilitātes instrumentu kurām būtu jādarbojās tikai no laika uz laiku, tātad kādos ārkārtas eh, situācijās. Līdz ar to šie, šie um, pasākumi viens otru papildina. Paldies! Tātad. Tagad mēs vēlētos uzklausīt abas komitejas komisiju. Dod vārdu komisijas pārstāvim četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es eh, ar ļoti lielu interesi klausējos šeit izskanējušajās idejās un vēlētos uzteikt eh, abu komiteju sagatavotos eh, priekšlikumus, kas ir ārkārtīgi aktuāli. Tātad par stabilitātes funkcionēšanas priekšlikumu. Jā, un iespējams runājot par Eirozonas budžetu un par jūsu idejām par komisijas teikto Esam pārliecināts, ka Eiropas parlaments varēs dot būtisku ieguldījumu ideju kopumā, un esam pārliecināts, ka Eiropas parlamenta devums būs šī priekšlikuma viens no stūrakmeņiem. Vēlreiz paldies! Tas būtu pirmais, otrais Komisijas priekšlikuma būtiskākā ideja bija tāda, ka ir jāiestrādā ātra bremzēšanas sistēma, kas varētu palēlināt eh, finanšu sistēmas sabrukumu kādās eh, dalību valstīs. Tātad mēs vēlējāmies izvirzīt konkrētus kritērijus eh, un konkrētus resursus. Un, lai šis mehānisms darbotos, tam ir nepieciešama resursa. Tāpēc mēs atbalstam abus līdzreferentus eh, tajā, ka atbilstības kritēriji atbilstīgiem izdevumiem, šiem kritērijiem ir jābūt pēc iespējas vienkāršākiem. Un tāpēc eh, es vēlētos griezties pie jums šo specifikāciju kritērijos neizvērst pārāk garu lai nebūtu tā, ka mēs nonākam grūtībās novērtējot kādus aizdevumus. Un visbeidzot, mēs e, ar e, lielu interesi piefiksējām to, ka šim mehānismam vajadzētu iekļaut arī bezdarba sistēmas. E, komunis, protams, komisija Vēlētos, lai parlaments atbalstītu un arī dalību valsts atbalstītu šo komisijas ideju. Ir vairākas dalību valsts, kuras jau šādu apņemšanos ir izteikušas. Tāpēc eh, vēlētos pateikties abiem referentiem par to, ka mehānismu vajadzētu eh, paplašināt arī uz atbalstu bezdarba apkarošanai un uz publiskajiem izdevumiem. Paldies! saka priekšrādātājs, un tagad došu vārdu abiem referentiem, kurš vēlas sākt. Bergerkungs, divas minūtes. Jā, paldies. Paldies visiem kolēģiem. Es vēlētos pateikties kā tiem, kur nāca klajā ar pozitīvu teikto, tā arī ar zināmu kritiku. Visiem paldies. Burtiski pāris teikumi par Eirozonas budžeta arhitektūru ko ir nopublicējuši franču un vācu finanšu ministri. Par juridisko tiesisko pamatu runājot, arī šeit es vēlēju, arī viņi saka, ka šāda instrumenta tiesiskais pamats ir 175. Eiropas darbības līgums un arī 153. līgums un var, vairāki citi e, panti. Tātad. Viņa atbalsta, ka mēs skatāmies uz to, kāds tiesiskais pamats ir ierakstīts Eiropas Savienības darbības līgumā. Tikai jānoskaidro, uz kādu pantu tad mēs balstīsimies, jo jau Romas līgumā tika paredzēta ideja atbalsts valstīm ekonomisko problēmu risināšanai. Tas bija pirmais. Otrs priekšēdētāja kungs. Abi valstu, manu pieminēto valstu ministri apgalvo, ka Eirozonas budžetam ir jābūt Eiropas Savienības budžeta sastāvdaļai, un šo Eirozonas budžetu nosaka valstis un to valdības. Protams, šeit izskanēja uzslava arī mūsu idejai, kā izmantot dažādus ieņēmumus un kā šos ieņēmumus integrēt Eiropas Savienības budžetā, bet ja Francijas un Vācijas finanšu ministri saka, ka instrumenta apjomu nosaka valstu un valdību vadītāji, tad uh, tad nevar būt tā, ka padomu var apturēt šo likumu. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt ārkārtīgi striktiem, mēģinot rast pareizo formātu un mēģinot rast pietiekamu vairākumu, lai parlamentārisms Eiropā nepiedzīvot savu norietu. Un tagad divas minūtes Beres skundzei. Paldies! Tā tad Raimers Bēgi jau to pieminēja, un es uzskatu, ka parlamentam ir jāuzņemās mūsu atbildība. Mums ir kompetence budžeta jautājumos, un tāpēc mēs tieši divas komitejas darbojamies kopā. Es uzskatu, ka šajā ietvarā mums eh, ir jāsaka parlamenta idejas par šo par šo jautājumu. Jūs jau pieminējāt Francijas un Vācijas ministru teikto. Un tomēr šī iniciatīva, kas ir izskanējusi, būtu kaut kādā veidā jāsaver kopā ar komisijas e, priekšlikumu. Nākamais e, asimetriskā šoka definīcija. Es neesmu nedz ekonomiste, nedz arī ieguvusi akademisku izglītību šajā jautājumā, bet uh, Varbūt, ka mums noteikti par šo jautājumu varētu būt seminārs vai pat eh, konference. Bet eh, šis te asimetriskais šoks, eh, nu es nezinu, ja Grieķija, Itālija vai Ungārija, tā tad tā ir valsts, kura tā kā pati nosaka, ka tas ir asimetrisks šoks. Bet ja Itālijas banku sistēmā. Um, piedzīvos eh, lejupslīdi, tad cietīs visa eirozona. Asimetriskais šoks, ja tas netiek apslāpēts un ārstēts, tad tas kļūs par, sistē, par simetrisku šoku. Es vēlētos pateikties eh, visiem, ka priekšlikums, ko mēs ar Raimeru Bēgu esam izteikuši, ir devis, ir guvis tādu atbalstu. Es domāju, ka mums ir jārunā par to, kā tālāk strādāsim. Mūsu politiskajā grupā ir diskusijas par to, vai vajadzētu iekļaut bezdarbnieku atbalstu sistēmu vai nē. Raimers Bēga vairāk runā par eirozonas budžetu, bet eh, vai e, šīs bezdarbnieku e, atmaksas sistēma tiks iekļaut vai nē. Mēs e, priekšlikumā esam iekrā, iekļāvusi, iekļāvuši ko daudz vairāk, kas iet vēl drusku tālāk nekā tikai bezdarba sistēma. Lukas kungam Raimers Bēgins jau atbildēja par tiesisko pamatu, kas ir iestrādāts ES darbības līgumā. Žaks Delors, kad tika runāts par pārēju uz eiro, tad viņš teica, ka kohēzijas politika būtu e, jāraugās no diverģences viedokļa. Es vēlētos e, atgādināt, ka šis jautājums. Mēs toreiz neieklausījāmies Delora teiktajā, un tagad mēs visi no tā ciešam. Vēl vienu minūti man neskatieties tik dusmīgi uz mani. Es vēlētos eh, atbildēt, ka vakar Dragī kungs atbalstīja komisijas priekšlikumu. Filips Lambērs, kurš jau ir aizgājis no šīs telpas, eh, es vēlētos pateikties eh, par viņu izteikto atbalstu mūsu idejai. Vēlējos visiem atgādināt, ka 14. gadā 200 eh, miljārdi eiro tika samaksāti bezdarbnieku pabalstos, līdz ar to 125 miljārdi. Tādā veidā mēs varētu vismaz daļu stabilizēt, bet es esmu gatava vēl par to tālāk uh, diskutēt. Uh, par investīcijām kā mērķi investi zaļās investīcijas. Es ieklausos komisijas teiktajā un tomēr Junkara plāns, pirmais plāns, kurš teica, ka vajadzētu runāt par ekoloģiskas uh, ekonomikas izveidošanu, es domāju, ka mums vajadzētu tieši uz šo priekšlikumu, tātad uz zaļo izteiktajām idejām mums vajadzētu raudzīties pozitīvāk. Nu, lūdzu, beidziet, saka prieksēdētājs. Tādējādi mēs esam izskatījuši ceturto punktu. Mūsu kopīgo komiteju sēdē piektais jautājums ir citi jautājumi, citu jautājumu izskatām kopīgajā sēdē nav. Vēlētos visiem atgādināt, ka ēnu referenta tikšanās par eh, šo te eh, finanšu instrumentu ir atlikta uz 12. decembra sēdi, 12. decembris Strasbūrā, līdz ar to 3. decembrī mēs nebalsosim par šo jautājumu. Nākamā sēde ir paredzēta 3. decembrī. Un 3. decembris Briselē. Tiekamies, paldies!